Okay, I think, uh, last... Labi, es domāju, ka pagājušreiz mēs uh, pārvilkām mūsu laiku par vairāk kā stundu. Šoreiz mēs tā vairs nevaram darīt. Mums ir ļoti pilna uh, darba kārtību. Tad uh, es domāju, ka mēs varētu sākt, un es sākšu ar darba kārtības apstiprināšanu. Bija pieprasījums Vaidars kundzes ziņojumu skatīt agrāk darba kārtībā, jo viņai jādodas prom, Tātad septīto punktu mēs skatīsim uzreiz pēc priekšsēdētājas paziņojumiem. Vai jūs uh, piekrītat? Jā? Ja? Tad es domāju, mēs varam apstiprināt darbu kārtību, ja pieņemt. Jūsu dokumentos ir arī 5. novembra sanāksmes protokols, un uh, tas, to arī varam apstiprināt. Vēl pagājuši nedēļa mums bija droā sanāksmi, līdz ar to nav daudz priekšsēdētājs paziņojumu. Nākamnedēļ, Strasbūras nedēļā, tā būs ļoti īpaša cilvēktiesībām, tur būs divi ziņojumi, Donska un Tavāreša kungs ziņojums, un, protams, Saharava balva par domas brīvību. Šīs svinības notiks Strasbūrā, bet mums būs arī pirmdien vakarā kopīgā sēde ar Afet un Deve. Uh, lai diskutētu ar diviem balvas uh, saņēmējiem. Viņi abi gan nevarēs ierasties, tātad būs citi aktīvisti un uh, radinieki, kas ieradīsies viņu vietā. Gribētu jūs informēt arī par to, ka saņēmām pozitīvu informāciju no Irānas. Nasrins un Tūte bija kopš 17. oktobra pieteikusi bada streiku un viņas veselība uh, tiešām ir ļoti pasliktinājusies. Viņas svēr tikai 43 kg. Un uh, iemesls, kāpēc viņa pieteica šo bada streiku, bija tas, ka viņas ģimenē bija aizliegts viņu apmeklēt, un viņas uh, bērnie bija uzlikti ceļošanas ierobežojumi. Un viņa uh, pirms pāris nedēļām varēja tikties ar saviem ģimenes locekļiem un Irānas parlamenta delegācija devās uz turieni, un mm, paziņoja, ka viņas ģimenes locekļiem tiks atcelt šie ceļošanas ierobežojumi. Es ceru, ka tas tā arī būs. Un šonadēļ notiks arī Briselē Eiropas Savienības NVO cilvēktiesību fórums. Ir ļoti daudz NVO, kas ir saistīts ar ES un saņem finansējumu, strādājot visā pasaulē. Un šīs nedēļas, šī, šī gada tēma ir universalitātes eh, veicināšana reģionālajos cilvēktiesību jautājumos, eh, mehānismos un sadarbība ar pilsonisko sabiedrību. Ja jūs esat ieinteresēti, tad eh, šajos pasākumos var piedalīties arī Eiropas parlamenta deputāti. Tagad par nākamo nedēļu. Politiskās grupas pieņēma lēmumu par to, kādi jautājumi tiks skatīti steidzamības jautājumos. Uh, būs uh, punkts par uh, Demokrātiskās republikas Kongo situāciju. Un būs ļoti labi, jo uh, mums šodien būs uzklausīšana uh, par Kongo un tad uh, par Bangladešas tekstilu rūpniecības sektorā notikušajiem uh, ugunsgrēkiem bija šis tiešām šausminošais negadījums, un tas ļoti labi iedars mūsu cilvēktiesību darba kārtībā. Es saprotu, ka ANO tikko ir pabeiguši konferenci par šo jautājumu, tātad tas nav tikai šis uh, gadījums, par ko mums jārunā, jo tas tikko ir noticis, bet jārunā arī par iemesliem, proti, ka uzņēmumi neveic uh, nepieciešamos pasākums, lai nodrošinātu drošību darbvietā. Un trešā rezolūcija būs par kastu diskrimināciju Indijā. Un visbeidzot, man bija tikšanās ar Ahmadea, musulmaņu kopienas eh, pārstāvi eh, no Bangladešas. Eh, arī Eiropā ir šīs kopienas pārstāvi un Ahmadija musulmaņu kopienas vadītājs Amats Kalifs bija šeit parlamentā šonedēļ, un mēs runājām jo īpaši par uh, Uh, reliģijas brīvības jautājumu. Protams, tas ir ļoti svarīgs temats. Viņi uztur kontaktus arī ar Eiropas Savienību, strādājot pie vadlīnijām šajā jomā. Un mēs jautājām, kāds ir jūsu vēstījums DRO komitejai, bet viņš teica, ka vispārīgi ir ļoti svarīgi, lai būtu atvērtas sabiedrības ar demokrātiskām struktūrām un skaidru dalījumu starp valsti un reliģiju. Nu, tik tālu mani priekšsēdātājs paziņojumi. Pavisam tieši laikā ierodas Vaidars kundze, un tad varēsim uzreiz sākt skatīt uh, ziņojumu. Tas ir iniciatīvas ziņojums Finanšu un ekonomikas krīzes ietekme uz cilvēktiesībām. Mums jau bija pirmā viedokļu apmaiņa, toreiz ziņojums bija pieņēm, pieejams tikai angļu valodā, un tagad mums būs iespēja diskutēt par šo ziņojumu visās pieejamajās valodās. Informēšu jūs arī par to, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 12. decembris 12. Un tad būs balsojums AFET komitejā Ja viss eh, noritēs veiksmīgi, tad vai nu 5. vai 7. februārī Strasbūrā tas būs. Un tad mēs plānojam ziņojumu pieņemt marta sesijā Strasbūrā 2013. gadā. Pie mums ir ieradies arī ārējā darbības dienesta pārstāvs Maikls Svons, ja jūs gribat izteikties, un tad ir Veržjā kundze ēnu referente. Uh, un eh, citi arī drīz varētu ierasties. Vaiders kundze, lūdzu, jūs varat sākt. Uh, thank you very much, uh, Mrs. Chair. I will... Paldies, priekšsēdētāji. Es runāšu savu īso runu latviešu valodā. Sošie, uh, cienītā prezidents kundze, ziņojuma projekts par finanšu un ekonomikas krīzi ietekmu uz cilvēktiesībām būtībā ir jauns temats mūsu cilvēktiesību komitejai. Un jāsaka, ka šis darbs, kas sākās vasarā un turpinājās līdz nesenai pagātnei, eh, bija mums ļoti interesants, jo, kā jau teicu, tas bija kaut kas jauns. Tik smaga finanšu krīze, var teikt, pasauli nav skārusi jau ļoti ilgu laiku, un arī sekas arī tā starpā uz cilvēktiesību jomu ir ārkārtīgi lielas un, jāsaka, arī daudzveidīgas. Lai arī šī finanšu un ekonomikas krīze ir ietekmējusi gandrīz katru iedzīvotāju visos pasaules reģionos, šī ziņojuma mērķis, mana ziņojuma mērķis ir novērtēt krīzes ietekmu uz trešajām valstīm – galveno uzma, uzmanību vēršot uz jaunatīstības un vismazāk attīstītajām valstīm. Es saprotu, ka arī mums Eiropā ir nopietnas problēmas, bet šis ziņojums nevarēja būt visaptverošs, tātad mēs ņemot vērā mūsu cilvēktiesību apakškomitejas ievirzi, tātad mēs koncentrējāmies uz jaunatīstības un vismazāk attīstītajām valstīm uz to, kā šī krīze vismagāk skārus jaunatīstības un vismazāk attīstītās valstis, galvenokārt norāda samazinātais pieprasījums pēc šo valstu eksportprecēm, lielās parādsaistības, ārvalstu tiešo ieguldījumu, kā arī oficiālās attīstības palīdzības samazināšanās. Rezultātā novedot pie grūtībām cilvēktiesību īstenošanā. Vēlos uzsvērt, ka finanšu un ekonomikas krīze – ir cieši saistīta ar daudziem citiem ekonomiskās krīzes veida, veidiem. Tā skaitā pārtikas, enerģētikas un, protams, arī ar sociālo krīzi. Arī ziņojumā esmu uzsvērusi to, ka krīze ietekmē kā sociālās un ekonomiskās, tā arī politiskās tiesības. Cilvēktiesību problēmas ir jārisina, veicinot ilgspējīgu un visaptverošu ekonomikas izaugsmi un savstarpēji izdevīgas tirzniecības attiecības. Tādējādi radot jaunas darba vietas, uzlabojot darba apstākļus un vispārējo dzīves līmeni. Es rosinu jaunatīstības valsts izmantot Eiropas Savienības vispārējās preferenču sistēmas ietvaros sniegtos tirzniecības atvieglojumus savas ekonomikas uzlabošanai un konkurētspējas paaugstināšanai. Tomēr skaidrs, ka cilvēktiesības nevar risināt tikai un vienīgi ar ekonomisko politiku. Nākotnes izaugsmei un attīstībai jāgatavojas jau tagad, ieguldot izglītībā, kas pati par sevi ir viena no cilvēktiesībām. Ziņojumā atgādinu, ka virzība uz visaptverošas pamatizglītības nodrošināšanu kopš 2008. gada ir praktiski apstājusies – bez izglītības atstājot 61 miljonu bērnu pamatskolas vecumā. Skaidrs, ka ekonomikas krīzes laikā, kad samazināti tiek izglītības budžeti, vēl vairāk bērnu priekšlaicīgi atstāja skolu vai neapmeklē to nemaz. Viņu mērķis šajā gadījumā ir iesaistīties darbā. Kolēģi, es vēlos jums atgādināt, ka šobrīd vairāk nekā 190 miljoni bērnu vecumā starp 5 un 14 gadiem ir spiesti strādāt. Valdības par prioritātēm aicina noteikt to iedzīvotāju intereses, kuru krīze ir skārusi vissmagāk, proti trūcīgākos iedzīvotājus. Saskaņā ar Pasaules bankas datiem 1,2 miljārdi cilvēku dzīvo galējas nabadzības apstākļos, iztiekot ar mazāk nekā 1,25 dolāriem dienā. Bez darba 2012. gadā palikuši 200 miljoni iedzīvotāji, kas ir par 27 miljoniem vairāk nekā 2008. gadā. Īpašu satraukumu rada iedzīvotāji visneaizsargātākās grupas, starp tām bērni, sievietes un gados vecākie cilvēki. Tādēļ arī politikas ieteikumos esmu uzsvērusi, ka šīm grupām jābūt starp valdību politikas atbildes reakcijas prioritātēm. Ar šo ziņojumu Eiropas parlamentam jāuzsver, ka ievērot, aizsargāt un īstenot cilvēktiesības ir katras valdības pienākums arī spēcīgas ekonomikas krīzes apstākļos. Vēlos mudināt valdības pielāgot visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu tiesu pieejamību visiem iedzīvotājiem, jo likuma ievērošana ir īpaši svarīga šajā laikā un īpaši uzmanību vērst uz tiem, kas ir nonākuši nabadzībā. Paņemam tīņu. Lai arī sociālās aizsardzības sistēmas ir svarīgas, rūpējoties par visneaizsargātākajiem, Tāpat laikā jāmudina iedzīvotāji uzlabot darba ražīgumu, palielinot tādā veidā ienākumus. Tādēļ ziņojumā īpašu uzsvaru esmu likusi uz pieeju enerģijai, kuras starp citu joprojām trūkst 1,3 miljārdiem cilvēku visā pasaulē. Pieeja enerģijai, īpaši elektroenerģijai, ne tikai samazinās nabadzību, uzlabos ražīgumu un veicinās mikrouzņēmumu attīstību, bet arī radīs ekonomiskās un sociālās iespējas. Uh, Nobeigumā vēlos nedaudz pieskarties uz pāris lietām, kas mums Eiropas Savienībai būtu jāņem vērā. Pirmkārt, jau no Eiropas Savienības puses būtu svarīgi, lai visas dalību valstis izpilda savas divpusējās un daudzpusējās oficiālās attīstības palīdzības saistības. Tomēr tas nav mūsu vienīgais uzdevums. Tikpat svarīgi ir izstrādāt reakciju krīzes situācijās un koordinētu attīstības politiku, izmantojot uz cilvēktiesībām balstītu pieeju, kas palielinātu mūsu ārējās palīdzības ietekmi. Atzinīgi vērtēja Eiropas Savienības atbalsta pārorientēšanu uz vismazāk attīstītajām valstīm, mudinot jaunatīstības valstis lielāku fiskālo ieņēmumu daļu novirzīt sociālās aizsardzības sistēmām, visneaizsargātāko un nabadzīgāko iedzīvotāju cilvēktiesību īstenošanai. Tikpat svarīgi nodrošināt, lai cilvēktiesības būtu politikas iniciatīvu prioritāte. Tas Lambrinidis kungam būs ar izaicinājumiem pilns darbs. Mums jāizveido īpašs izpildes mehānisms, lai uzraudzītu cilvēktiesību klauzulas īstenošanu divpusējos un starptautiskos nolīgumos, ko parakstījusi Eiropas Savienība aicina Eiropas komisiju nodrošināt atbalstu ANO sociālās aizsardzības pasaules fonda izveidas iniciatīvai. Tāpat atbalstu finanšu darījumu nodokļi, kā inovatīvu attīstības finansēšanas mehānismu vispārēju ieviešanu, jo tas palīdzēs arī cilvēku tiesību uzlabošanai mūsu apskatāmajās valstīs. Dargie kolēģi, ziņojums joprojām ir tā izstrādes procesā, tādēļ ar prieku uzklausīšu gan jūsu komentārus, gan arī aicinu eh, iesniegt grozījumus. Kopš pirmās apspriešanas eh, es pagaidām ieteikums neesmu saņēmusi, tāpēc viss cerības ir uz jūsu grozījumiem, ja jūs vēlaties arī savu vārdu teikt šajā ziņojumā. Paldies ēnu referentiem, domāju, ka mēs ražīgi strādāsim arī kopā turpāk. Paldies! Thank you, uh, madam. Liels paldies, Vēders kundze. Un tagad uh, eh, Veržjā kundze, Andre Frend, lūdzu. Oui, uh, merci. Paldies, Vaiders kundze, par jūsu ievādu runu es gribēju atvainoties, jo nepiedalījos mūsu iepriekšējā sanāksmē, un man arī nebija laika pamatīgi izlasīt jūsu ziņojumu līdz šim brīdim, un tomēr es gribētu izteikt eh, dažus uh, sākuma komentārus. Uh, jūsu pieejā man ir zināmi iebildumi pret to, proti jūs atbrīvojat no jebkādas atbildības valdības gan Eiropas Savienībā, gan partnervalstīs par uh, Uh, ekonomiskām un sociālām sekām, kas rodas uh, krīzes rezultātā. Manuprāt, tieši valdību rīcība, skaitā Eiropas Savienības valdību rīcība, ir svarīga, lai pārvarētu ekonomiskās un sociālās sekas. Un uh, Pašreiz notiek tā, ka šī ietekme tiek uh, drīzāk vēl pastiprināta, nevis šīs sekas likvidētas. Uh, tāpat man šķiet, ka šobrīd jūsu ziņojums ir pārāk orientēts uz tādu dihotomiju it kā nepastāvētu attiecību starp Eiropas Savienību un partnervalstīm, it kā nebūtu nekāda ekonomiska attiecība starp uh, šīm valstīm. Kaut gan tieši uh, šīs ekonomiskās attiecības var ļoti ietekmēt nabadzīgās un īpaši nabadzīgās valstis. Minēšu piemēru nākošu nedēļu mēs balsosim par uh, nolīgumiem ar Latīņu Amerikas valstīm. Ja mēs uh, nereaģēsim uz to, kā rīkojas atsevišķas uh, Uh, atsevišķi Eiropas Savienības uzņēmumi, tad mēs nespēsim ietekmēt arī šo negatīvo uh, sociālo rezultātu, ko mēs konstatējam uh, šajās valstīs. Manuprāt, sociāli ekonomiski aspekti ir tikpat svarīgi kā pilsoņu tiesību un cilvēku tiesību jautājumi. Jūs norādījāt, ka, protams, krīze ietekmē politiku politiskās tiesības. Es gan teiktu, ka šī ietekme uz politiskām tiesībām ir drīzāk pozitīva, ko mums uh, par to liecina situācija uh, Arābu pavasara valstīs. Bet, uh, protams, mums ir jāsniedz atbalsts šīm kustībām. Mēs nevaram tās aizstāt vai tās vadīt, bet mums ir jāsniedz atbalsts šīm kustībām, bet pagaidām Eiropas Savienība šādu signālu nav devusi, tā skaitā Magreba valstīm. Un es uh, sagatavošu ierosinājumus, un es domāju, ka mums būs diskusijas par šiem jautājumiem. Diskusijas noteikti būs interesants, lai mēs varētu nonākt pie tāda uh, skatījuma, kas varbūt nav pilnīgi vienprātīgs, bet tomēr, lai tas atspogļot vairākumu viedokļu šajā svarīgajā jautājumā. Paldies! Thank you. I just... Paldies! Es tikko uzzināju, ka sociāldemokrātu uh, ēnu referents ir komandējumā, no pārējiem trim neko neesmu dzirdējusi, tagad es ceru, ka uh, darbinieki nosūtīs attiecīgajiem cilvēkiem vēstījumu, ka vajag ātrāk strādāt, jo 12. decembris ir grozījuma iesniegšanas termiņš. Un es pati parūpēšos par savu grupu, kur arī šeit nav pārstāvēt. Tātad es saprotu, Vaiders kundze, ka attīstības komiteja jau 18. decembrī balsos par savu atzinumu, un kad es jūsos klausījos, tad es domāju, ka ir ļoti svarīgi, tad, kad mēs būsim pieņēmuši visu šo ziņojumu, būs ļoti svarīgi to izplatīt, visus šos atziņas un ieteikumus tas būtu jānodod arī eh, kolēģiem citās komitejās, piemēram, komiteju priekšsādātāju konferencē vienmēr ir šie strīdi, vai attīstības komiteja, vai AFET, vai INTA eh, varētu sastādīt ziņojumu. Un tad, kad es eh, klausos šajos komiteju priekšsēdētājus, ļoti reti tiek uh, Uh, izteikt šis arguments, ka tas ir saistīts, uh, cilvēku tiesības ir saistīts ar šo krīzi, un jūs uh, minējāt, cik tomēr situācija pasliktinās bērniem, jo viņiem ir jāpamet skolu un tā tālāk mums ir jāatgādina viņiem, ka ir jāizvēlas tāda integrētāka pieeja. Manuprāt, jūsu ziņojums ir ļoti laba iespēja šos jautājumus uzsvērt. Jūs teicāt arī, ka ir eh, jauns ANO sociālās attīstības fonds, vai es eh, jūs pareizi sapratu, ka ANO izveido šobrīd eh, šo fondu, un tad būtu viens ieteikums, ehm, ka varbūt Eiropas Savienībai to vajadzētu atbalstīt. Vai jūs zināt, no kuras daļas no Eiropas budžeta, jo tad mums arī ir jādomā par ko kopīgi ar to padu, padomāt. Es domāju, ka mums ir jāvāc vairāk uh, precīzāka informācija par šo jautājumu. Tas ir tagad mūsu uzdevums. Un tagad uh, Svona kungs no ārējās darbības dienas lūdzu. Much, Paldies, priekšsēdētājs kundze. Pirms mēneša notika jau pirmā viedokļu apmaiņa šajā komitejā par šo ziņojumu, tātad tas bija novembrī, un tad arī es teicu nelielu ievadrunu. Šodien gribētu vēlreiz pateikties Eiropas ārējās darbības dienas vārdā Vaiders kundzei par to, ka viņa ir ķērusies pie šīs sarežģītās tēmas tēma ir sarežģīta tādēļ, ka tajā ir ārkārtīgi daudz aspekti, ārpolitikas aspekti, kas it kā savienojas. Tādēļ, zināmā mērā, es varu izprast to, cik grūti ir politiskajām grupām risināt šo tēmu jo patiesībā tā ir transversāla tēma, kas skar ļoti daudz no mūsu darbības jomām. Tēma ir ļoti svarīga. Kā to ļoti skaidri vēl vakar man parādīja ANO fórums Ženēvā par biznesu un cilvēktiesībām. Vakar fórumā es pierakstīju dažas interesantas lietas. Tajā uzstājās Orets van, Orets van Hertens, kurš vada organizāciju Fair Labor. Šis kungs norādīja uz to, ka krīze rada īpašu nedrošību, liels svārstības piegādes ķēdē. Pirmkārt tādēļ, ka primārajos tirgos ir šī te nestabilitāte. Eiropas Savienības tirgus un citi tirgi ir tik nestabili, ka viņiem ir grūti prognozēt un plānot savu darbību. Līdz ar to pasūtījumi tiek iz, izsniegti ļoti vēli, piegādājumam jānotiek ātri un par ļoti mazu naudu. Līdz ar to apakšu uzņēmēji pie, pieņem darbā kaut kādus cilvēkus uz ļoti neilgu laiku un viņu darba noteikumi, šie darba līgumi ir ļoti nestabili finanšu un ekonomiskā krīze līdz ar to tik tiešām skar veselu virkni cilvēktiesību jautājumu, kā jūs pieminējāt. Ļoti bieži notiek pat tādi ļoti traģiski gadījumi, kad eh, notiek ugunsgrēki rūpnīcās un strādājošie tur aiziet bojā. Manuprāt, Daudzas no domām jūsu ziņojumā pārsniedz Eiropas Savienības kontrolas kapacitātes. Nu, piemēram, jūs runājat par trešo valstu valdību rīcību izglītības, bērnu aizsardzības jomā, sieviešu iesaistē sociālajā dialogā, tāpat arī uh, gados vecāku cilvēku aizsardzībā. Bet, nu, protams, ka mums ir zināmas iespējas un zināmas svirs, kā mēs varam ietekmēt šos aspektus. Pirmais, ko šeit gribētu pieminēt, ir inovācijas korporatīvās atbildības iekļaušana jaunajos brīvās tirdzniecības nolīgumos, ko Eiropas Savienība paraksta ar trešajām valstīm. Otrakārt, mūsu cīņa pret cilvēku tirdzniecību. Komisāra Malmstroma ir ieņēmusi ļoti skaidru nostāju šajā jautājumā un stingri iestājas pret šādu modernās verdzības veidu. Treškārt. Jautājums par pilsoniskās sabiedrības organizāciju veiktspēju un tās uzlabošanu. Tā joprojām ir Eiropas Savienības prioritāte, ko mēs mēģinām atbalstīt gan finansējot, izmantojot Eiropas demokrātijas un cilvēktiesību instrumentu, uh, gan arī pievēršot politisko uzmanību pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Mēs tām piedāvājam platformu, iesaistot tās par, pilnās partnerattiecībās. Mums ir jāparūpēs par to, lai šīs organizācijas būtu īsti partneri un nevis tikai mūsu acīs instrumenti, kas palīdz ieviest to vai citu politiku. Mums ir jāstrādā kopā ar viņiem, nevis tikai caur viņiem, jāizmanto viņi kā vidutāji. Un visbeidzot, gribētu uzsvērt Eiropas īpašā cilvēktiesība pārstāvis Tavros Lambrinidis lomu. Varu teikt, ka viņš ļoti rūpīgi iedziļinās krīzes seku izpētē. Viņš pēta uh, uzņēmēju darbības un cilvēku tiesību miedarbību mūsu partnervalstīs. Mums jau ir bijuši dialogi ar galvenajiem partneriem, un pirmo reizi darba kārtībā ir iekļaut arī šie jautājumi. To ir paveicis Lambrinidis kungs. Tas liecina par to, ka viņš velta šiem jautājumiem pilnu uzmanību. Kā jau es teicu, tēma ir sarežģīta. Viņa ir sarežģīta risināma, sarežģīta aprakstāma tēma. Mēs arī cenšamies risināt tās uh, elementus. Es arī gaidīšu grozījumus, kas tiks iesniegti šim ziņojumam, un tad mēs varēsim arī detalizēt komentēt šos grozījumus. Paldies Svonkungam, Vaiders kundze, vai jūs gribētu atbildēt, nosl teikt noslēgumu vārdus? Eh, paldies, priekšsēdētāji, paldies, Veržā kundze, paldies, Sonkungs, par jūsu vērtīgiem ieteikumiem. Es eh, vispirms gribētu mazliet teikt, ka, kā jau jūs redzējāt, uh, tad skatījums uz manu pašreizējo ziņojumu projektu var būt ļoti dažāds. Ja Veržjā kundzei likās, ka es par maz esmu uzsvērusi mm, trešo valstu <laughs> valdību lomu, tad Svona kungam likās, ka savukārt acīm redzot, ka mums ir pārāk maz instrumentu, lai tiešā veidā ietekmētu šo valdību lomu. Tas parāda arī, ka nu, patiešām šis jautājums ir sarežģīts, un es savā referātā esmu norādījusi un esmu arī ieteikusi uh, kā mēs esam, nu, kā, kā mēs rosinam šīs valdības vairāk pievērsties tieši uh, sociāli neaizsargātajām grupām, arī krīzes apstākļos lietot visus instrumentus, lai cilvēku tiesības tiktu nodrošināts. Ja, m, protams, kādu aspektu vajag vairāk izcelt vai pastiprināt, es būšu ļoti priecīgi par grozījumiem, kā arī par diskusijām. Un Jā, un es gribētu teikt arī par šiem instrumentiem, kur ir vajadzīgs konkrēts atbalsts no Eiropas Savienības puses. Arī to mēs varam precizēt. Un uh, es gribētu arī ļoti pozitīvi vērtēt Lambrinidis kunga veikto. Viņš vēl pirms dažām dienām viesojās mūsu cilvēktiesību komitejā. Es uzdevu viņam jautājumu arī par datu pieejamību. Uh, mūsu ziņojumā, ka mums dažkārt bija grūtības iegūt specifiskus datus, reģionu specifiskus datus, lai izstrādātu konkrētus ieteikumus, un arī šo manu uh, norādījumu, aicinājumu Lambrinidis kungs ņēma vērā un sniedz paskaidrojumus, tā kā es domāju, ka mums veidojas ļoti laba sadarbība. Un visbeidzot, es gribētu teikt, ja mūsu ziņojums, mūsu darbs, mūsu ieteikumi palīdzēs kaut vai tikai dažiem simtiem cilvēku, uzlabot cilvēktiesības, uzlabot viņu stāvokli, arī tad mēs nebūsim vēl strādājuši. Tā kā paldies jums un es gaidīšu jūsu grozījumus un arī tālākās diskusijas. Paldies! Thank you. Paldies, Vēders kundzei. Novēl nu, jums veiksmi ziņojumu rakstīšanā. Es domāju, ka jūs noteikti varēsiet iekļauties arī termiņos. Paldies! Un tagad pāriesim pie uzklausīšanas par cilvēktiesībām Ķīnā. Šī ir jau otrā uzklausīšana šogad par šo tēmu. Parlamentā šobrīd top ziņojums par Ķīnu. Referents ir Belderkungs. Mēs sadarbojamies ar visiem strateģiskiem partneriem runāt par cilvēktiesībām Ķīnā. Nesam īpaši selektīvi un izvēlīgi partneri izvēlē. Mums ir bijuši uzklausīšanas par citām valstīm, cilvēktiesībām citās valstīs, bet tagad ir par Ķīnu. Mēs domājam par to, kā Eiropas Savienības iestādēs mēs varam labāk atspoguļot šīs te cilvēktiesības. Darba kārtībā cilvēktiesību jautājums ar Ķīnu parādās ne tikai mūsu komitejā, bet arī dažādos citos kontekstos, citās struktūrās. Domājam, ka mēs varam dot savu ieguldījumu cilvēktiesību situācijas uzlabošanā Ķīnā, jo tur ir zinām pārkāpumi. Cilvēktiesība apakškomiteja jau vairākus gadus ir mēģinājusi sūtīt delegāciju uz Ķīnu, lai tiktos ar varas pārstāvjiem, ar uh, sabiedrības pārstāvjiem un apspriestu cilvēktiesību jautājumus, taču līdz šim mums tas nav izdevies. Es pati pagājušo mēnesi viesojos Ķīnā. Es pārstāvēju zaļo politisko grupu. Ķīnas delegācijā neviens cits zaļās grupas pārstāvs nestrādā. Šī vizīte bija ļoti interesanta. Paplašinātajā birojā arī mēs apliecinām to, ka mēs turpināsim mēģināt saņemt ielūgumu no Ķīnas varas iestādēm, lai varētu doties oficiālā vizītē nākamā gada laikā. Mēs vienmēr pieminam ļoti gāru dažādu cilvēktiesību pārkāpumu sarakstu, ar kuriem sastopamies Ķīnā komitejas sēdē vajadzētu koncentrēties uz atsevišķiem pārkāpumiem, kurus mēs izskatām detalizēti. Es mēģināju organizēt šo sēdi tā, lai tas tiešām arī notiktu. Šeit ir ieradušies divi eksperti. Doktors Jans Džangli, kurš runās par to, Es atvainojos, saka priekšsēdētāji, mēs tik daudz esam runājuši par šo uh, jautājumu, tad es tagad nevaru atrast savus pierakstus. Doktors Jānis Džiangli kurš runās par cilvēktiesību un demokrātijas eh, iespējām Ķīnā pēc vadības pārmaiņām, par vārda brīvību, par rakstnieku, mākslinieku un intelektuāļu likteni Ķīnā. Bet pirms tam mēs noskatīsimies filmu, proti video vēstījumu, ko mums sūta Čengvan Čenga kungs. Ir arī otra eksperte no Amnesty International, Francis Kundze. Viņa runās par tiesiskumu, par juristu, juridiskām profesijām un par to, kā ķīnievieš starptautiskos standartus. Mēs dzirdēsim arī jaunāko informāciju par to, kā šobrīd klājas Liuksī Aubo. Viņu, viņu situāciju aprakstīs Vincents Forests no nevalstiskās organizācijas. Es gribētu Amnesty International pārstāvei stāstīt arī par orgānu ievākšanu Ķīnā, tad, kad viņi runās caur un. Šeit klāt ir arī doktors Dēvids Matas. Un tāpat arī ārsts Hui Gilī. Ceru, ka es pareizi izrunāju jūsu vārdu. Viņi abi ir runāju, abi ir strādājuši pie šī jautājuma par orgānu uh, donoriem un transplantēšanu. Bez tam šeit ir arī Džordžs Kanehems, kas ir Eiropas ārējās darbības dienas pārstāvis un kas ir Ķīnas nodaļas uh, vadītāja vietnieks. Pagājušo reizi īpašu uzmanību mēs veltījām situācijai Tibetā. Tad mums bija vairāk laika. Šoreiz mums nav tik daudz laika, mēs nerunāsim par Tibetu. Taču varu jums pastāstīt, ka turpinām uzraudzīt situāciju Tibetā. Nesen pieņēmām rezolūciju par pašaizdedzināšanos kā izmisumu soli ir jau apmēram 80 upuri, kas gājuši bojā šajā veidā. Parasti tie ir gados jauni mūki vai mūķenis, kas tiešām ir izmisuma situācijā. Mēs ļoti satraucamies par to, kā tās varētu attīstīties tālāk. Mēs tiešām ceram, kā šīs pašnāvības neturpināsies. Mēs ceram, ka Tibetas iedzīvotāju problēmas var risināt, izmantojot dialogu un konstruktīvu sadarbību par ekonomiskām, sociālām un kultūras tiesībām protams, ņemot vērā viņu vēlmi saglabāt tradicionālo dzīvesveidu, valodu, izglītību, tāpat arī ticības brīvību. Kolēģi, tagad uzklausīsim video vēstījumu. Tas ir Čengs Čuan Čens, kas mūs uzrunās. Viņš ir cilvēktiesība aktīvists, kas ir plaši pazīstams. viņš varēja izbraukt uz Amerikas Savienotajām valstīm, kur ierakstīja šo video vēstījumu. Viņš nerunās par visiem cilvēktiesību jautājumiem, bet pagājušo piekdienu viņa māsas dēls Čen Kinkui tika uh, sodīts ar 30 gadu cietumsodu Viņš tika apcietināts un jau tagad ir septiņus mēnešus turēts bez saziņas ar saviem ģimenes locekļiem. Un varas iestādes ir izvēlējušās pašas uh, advokātus un juristus šīm cilvēkam tas nebūtu nav saskaņā ar starptautiskajām tiesībām un Ķīnas uh, tiesai būtu jāatzīst, ka spriedums ir bijis pilnīgi nepamatots. Mēs piedāvājam šodien tulkojumu arī ķīniešu valodā 25. kanālā. Un tagad uzklausīsim šo, to, šo te video. 对中国的自由、人权、宪政。 Es gribētu pateikties visu pasaules iedzīvotājiem, cilvēkiem, kas eh, pievērš uzmanību Ķīnas uh, eh, sociālajiem taisnīgumam, tiesiskumam un citiem jautājumiem. Liels paldies par uzmanību, ko veltat manai ģimenei un man. Šodien es jūs uzrunāju tādēļ, ka es gribu, lai pasaule būtu brīva, taču mana ģimene Ķīnā un vēl tūkstošiem, simtiem tūkstoši ķīniešu eh, dzīvo autoritārā režīmā. Viņi nav brīvi Tieši tāpat kā brīvības tornis aiz manis, arī Ķīnā brīvība vēl tiek būvēta. Tai būs vajadzīgs ilgs laiks, un mums ir jāpalīdz ķīniešiem. Pēdējo sešu mēnešu laikā pasaulē ir notikušas ļoti lielas pārmaiņas. Notika arābu pavasaris, Birma mēģina veidot demokrātisku iekārtu kapteinis Sens Birmā ir aicinājis atbrīvot 518 politiskos disidents. Arī Kuba beidzot ir uh, eh, pasludinājis, ka tās iedzīvotāji var doties ceļojumos uz ārzemēm. Diemžēl situācija Ķīnā neuzlabojas, tā pasliktinās. Ir nepieciešama lielāka pasaules uzmanība Ķīnai It īpaši Amerikas Savienotajām valstīm šim te, šai brīvības bāka ir jāuzņems vadošā loma. Pasaules iedzīvotājiem un valstīm lielāku uzmanību jāpievērš nevis tirdzniecībai, kā tās ir darījušas līdz šim, bet cilvēktiesībām. Ķīnas valdība ir solījusi Amerikas Savienotajām valstīm un pasaulē, ka tā pamatīgi izmeklēs tos vajāš, izmeklēs to, kā mēs tiekam vajāti, es un mana ģimene e, Šangdongas provincē pēdējo dažu gadu laikā. Un tomēr ASV nav turējuši šo solījumu. Es esmu aizbraucis no savas valsts, un valsts varas pārstāvji ir atriebušies manam mazdēlam Čenke Kuin citiem. Čenke Kuin mēģināja aizstāvēt man ģimeni, bet viņu arestēja, viņš vēl šodien ir cietumā. Korumpēti ierēģi aicināja viņu arestēt, un tagad viņi ir saņēmuši karjeras paaugstinājumu. Mēs neesam saņēmuši nekādu informāciju par to, ka komunistiskās partijas līderi um, vēlētos kaut ko mainīt šajā lietā. Viņi ir vesels izaicinājums humanismam, taisnīgumam un mūsu sirdsapziņam. Pekinā un citās lielākajās pilsētās uh, tie cilvēki vienkārši pazūd tādēļ, ka viņi organizē kaut kādus pasākums. Un tagad šī praksa ir arī pārsviedusies uz citām pilsētām. Uh, Turasins Vūsars un Lui Fejo ir pavisam nesen pazuduši Šandojas provincē, tāpat arī Līgu Gui. Sabiedrībā, kurā it kā būtu jāvalda tiesiskumam, nekādas drošības. Lī Vang Jangs tika nogalināts, un pēc tam viņa pateica, ka viņš ir izdarījis pašnāvību. Patiesībā Ķīnā neviens nav uh, drošs. Līvu Šāhu, Džā, Vangli Jongs un ļoti daudz citi cilvēki ir tikuši vajāti un pilnīgi nelegāli aizturēti ļoti ilgu laiku, un tas viss tiek darīts aizbildinoties ar tiesiskumu. Hādās un Gzē uh, astoņgadīgais bērns un visa ģimene pazuda bez pēdām. Komunistiskā partija turpina darboties visos līmeņos, iedragājot tiesiskumu un humānismu, kura daļa gan šī Ķīnas tiesībās dod komunistu partijai šādas tiesības. Kā var teikt, ka valstī ir tiesiskums, ja vadītāji ir korumpēti? Mīļais Hī Jinping kungs, visa pasaule skatās uz jums, kad jūs beidzot mm, veiksiet refor reformas vai arī nolaupīsiet valdības pārstāvis un uzturēsiet absolūto komunistiskās partijas varu. Jūs nedrīkstat sūtīt nepareizos signālus partijas ierēģiem, ka viņi var turpināt šīs nesodītās darbības. Nedrīkst atbalstīt mm, domu, ka ik viens cilvēks, kurš rīkojas saskaņā ar Ķīnas likumdošanu, tiek aizsargāts. Tā tas nenotiek. Ansan Sūkī ir tagad atbrīvota vai arī Ķīnas disidenti Liu Čija, Hu Jie, Wang Lijong un citi tiks atbrīvoti. Tains Sens ir atbrīvojis savus politiskos disidentus, bet kas notiks ar šiem te Ķīnas disidentiem, kur ir vesela rinda? Kad šie ieslodzītie, kas ir ieslodzīti viņa sirdsapziņas dēļ un viņa pārliecības dēļ, tiks atbrīvoti? Tainseina atvērtība Birmā baudīja cilvēku atzinību un tāpat arī pasaules apzinību. Ja jau Tainsēns varēja to izdarīt, proti atbrīvot politiskos disidentus, un Ķīnas vadītājs Šī Jipings to nevar izdarīt, par, tad ko mēs varam pēc tā spriest? kā mēs varam, ko mēs varam teikt par šo cilvēku un par šo vadītāju. Kā mēs varam cerēt, ka viņš atdos varu cilvēkiem vai ieviesīs reformas vai ieviesīs sociālo taisnīgumu Mūsdienās cilvēki, kas aizstāv savas tiesības, tiek nolaupīti un pilnīgi nelegāli aizturēti. Tādi cilvēki kā Mao Hemfengs, Van Kuma, Shen Peilans un Dži Henhua tiek nosūdīti uz darba nometnēm vai aizturēšanas centriem uz cietumiem. Vārdarbīga viena bērna politika joprojām pastāv visā Ķīnā. Tā ir ļoti uzskatāma. Un tā, tā ir ļoti zīmīga parādība, jo dzīvība ir svēta. Gandrīz vai katru dienu pieaug to cilvēku skaits, kas aizdedzinās Tibetā, ir jau vairāk nekā 80 bojāgājuši, jo Falun Gong piekritēji, tāpat arī uh, mājas baznīcu apmeklētāju vajāšana turpinās. Uh, Režīms saka, ka ir jāuztur stabilitāte. Cilvēki tiek šantažēti. Ķīnas varas iestādes ir ļoti ietiepīgas un tagad tās parāda savu patieso seju. Tās saka, ka tās stāv augstāk par konstitūciju un likumiem, un nekas tām nevar stāties ceļā, jo šie cilvēki ir pie varas un vara ir absolūta. Kā starptautiskā sabiedrība var izlikties, ka tā neredz tos noziegumus, kurus pastrādā Ķīnas komunistiskā partija, kas šobrīd ir pie varas? Kā brīvās pasaules vadītāji var klusēt, noskatoties uz tām asinīm un asarām, ko lej viņu brāļi Ķīnā, un uz, skatoties uz tibetiešiem, kas sevi aizdedzina? kā šie pasaules iedzīvotāji var palikt neaizkustināti. Jums ir jāsaka savs vārds taisnības vārdā. Ķīnas tauta spēj un var apvienoties, lai aizstāvētu savas tiesības. Mēs, protams, varam rīkoties paši tā vārdā, lai izveidotu taisnīgu un godīgu sociālo sistēmu. Mēs nevaram sagaidīt, ka parādīsies kāds labais imperators, kas aizstāvēs mūsu tiesības vai kāds godīgais ierēdnis. God, eh, Dievs palīdz tiem, kas paši palīdz sev. Mūsu liktenis ir mūsu pašu rokās. Šeit es gribētu uzrunāt arī brāļus un māsas Tibetā. Lūdzu, godājiet paši savu dzīvību un neizvēlaties pašaizdedzināšanos kā ideju. Mūsu cīņa neturpināsies vienmēr. Es zinu, ka priekšā ir risinājums. Strādāsim kopā, lai rastu šo risinājumu. Cilvēktiesības pieder ikvienam cilvēkam, kas dzīvo uz šīs planētas. Katram iedzīvotājam ir tādas tiesības, un šīs tiesības ir jārespektē. Mums, kā cilvēkiem, ir jādara viss, lai mēs varam uzlabot un aizstāvēt cilvēciskās vērtības. Tas nāks par labu mums ilgtermiņā, tas aizstāvēs mūsu svarīgākās intereses un vajadzības. Mums ir ne tikai jārunā, bet arī jārīkojas, lai to darītu. Cilvēktiesību diena tuvojas, un tādēļ šis ir īstais brīdis, lai apvienot spēkus cilvēktiesību aizsardzībai. Paldies par uzmanību! soon. Thank you, Mr. Cheng. Paldies Čengvan Čenga kungam par šo paziņojumu. Tas bija vairāk nekā paziņojums, tas bija komentārs par situāciju Ķīnā un arī viņš uzdeva jautājumu, ko tagad darīs jaunievēlētā vadība Ķīnā. Un tagad uh, Jan, doktors Jan Čang Lī mums pastāstīs par perspektīvām. Es gribēju jūs pilnībā stādīt priekšā. Tātad es nu pat teicu, ka bija interesanti dzirdēt Čengvan Čenga kunga teikto, ko viņš uh, Uh, domā par to, vai jaunā Ķīnas vadība izdarīs kādas, uh, radīs kādas pārmaiņas. Uh, jūs esat komentētājs par cilvēku tiesībām Ķīnā un esat dibinājis ASV nevalstisko organizāciju, kas strādā ar cilvēku tiesību jautājumiem. Jūs esat cīnījies par miermīlīgā veidā par uh, reformām Ķīnā, bet pēc tam eh, esat uh, nonācis cietumā uz vairākiem gadiem un tikai starptautiskā spiediena rezultātā jūs atbrīvoja no cietuma. Vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlētos izmantot šo iespēju, lai apsveiktu Eiropas Savienību kā šā gada Nobela miera prēmijas laureāti. Bet mēs nedrīkstam aizmirst arī Liošo Bo, kurš uh, pirms diviem gadiem saņēma e, Nobeļa prēmiju, bet viņš joprojām ir cietumā. Viņš ir vienīgais Nobeļa prēmijas laureāts pasaulē, kurš joprojām atrodas cietumā. Es aicinu jūs paust bažas par pašsadedzināšanās gadījumiem Tibetā. Tagad jau 93 tibetiešu mūki ir pašsadedzinājušies. Šodien es gribētu runāt par vairākiem jautājumiem. Pirmkārt, par cilvēku tiesību un demokrātijas izredzēm Ķīnā pēc vadības maiņas, pēc 18. partijas kongresa un jaunās vadības uh, stāšanās amatā. Uh, Tagad skan diskusijas par to, vai tiks īstenots arī cilvēktiesību jomā reformas. Partijas sekretārs Hudzimbau ir uh, noskait, nosūtījis ļoti skaidru signālu 18. Uh, Ķīnas uh, komunistu partijas kongresam par to, ka ir jāsāk demokrātiskas reformas bet eh, patiesībā eh, nekas jau nemainās Ķīnā tādēļ, ka tur darbojas eh, īpaša vēlēšanu sistēma. 18. kongress ir noteicis, pa kādu ceļu jaunai vadībai jāvirzās. Ķīnas komunists Demokrātiskā partija šobrīd saskaras ar lielu spiedienu un dažādiem izaicinājumiem. Dažādi sabiedrības slāņi prasa īstenot demokrātiskas reformas. Tie pīlāri, uz kā balstās Ķīnas komunistiskā partija savā vienpartijas sistēmā un ekonomiskās attīstības jomā, uh, tagad uh, ir destabilizēti. Un uh, komunistiskā partija vērš pret elitēm, lai noturētu savu varu. Vārdi par demokrātiskām reformām ir pazuduši no uh, intelektuāļu vārdu krājuma. 18. Jāsaka, šīs e, elites pārstāv tautas intereses un tomēr norāda uz nepieciešamību veikt demokrātiskas reformas. Ķīnā uh, ir uh, elites, ka, kas uh, īsteno, kas uh, īsteno kapitālismu un Uh, viss tiek darīts, lai leģitimizētu vienpartijas sistēmu. Tas tiek darīts uz cilvēktiesību rēķina, vidas aizsardzības un morāles rēķina pēdējo 30 gadu laikā vienīgais uh, komunistu partijas sasniegums ir desmit uh, gadu varas novājums mehānisms un tiek teikts, ka tas esot uh, stabilizācijas mehānisms vienpartijas sistēmai. Tiek uzskatīts, ka komunistu partija ir atrisinājusi problēmu, ar ko saskaras visas diktatūras, bet Božī Lais norāda, ka sistēma saskaras ar neparedzētiem izaicinājumiem. Uh, nākošo piecu līdz desmit gadu laikā šai sistēmai joprojām uh, pastāv draudi, ka tā varētu izzust, un tādēļ tiek īstenota masu propaganda, lai veicinātu nacionalistiskus noskaņojumus, lai masas pieņemtu ideju, ka demokrātija ir rietumu sazvērestība, kuras mērķis ir apturēt Ķīnas attīstību un salīdzinot ar informāciju, kas uh, ir oficiālajos medijos pieejama un salīdzinot to, kas ir redzams internetā, var pamanīt lielas pārmaiņas. Korupcija uh, ir kļuvusi par uh, komunistu partijas valdības sistēmas stabilizējošo spēku. Jo, ja nebūtu šo korumpēto ierēģu un uzņēmēju, tad visa sistēma būtu jau sabrukusi. Tagad tiek izmantotas mafijas metodes varas saglabāšanā katru uh, dienu notiek vismaz 500 demonstrācijas ar vismaz 100 cilvēku līdzdalību. Jāsaka, ka eh, ik pēc trim minūtēm notiek demonstrāt, kāda demonstrācija. Eh, lai apturētu reformu procesu, Ķīnas komunistu partija ir izveidojusi uh, milzīgu armiju, lai noturētos pie uh, varas, bet šī sistēma izturs pret tautu kā pret saviem ienaidniekiem. Cilvēki tiek ar varu pārvietoti, tiek veikti piespiedu aborti, notiek vēršanās pret uh, tibetiešiem, kristiešiem, falungung uh, sektas piekritējiem. Tomēr jāsaka, ka varas iestādes nezin, kas jau ir uh, tie īstie ienaidnieki. Patiesībā šie ienaidnieki ir augsta līmeņa ierēģi. Es jau nesaku, ka šis režīms sabruks uh, tuvākajā laikā, bet var vērot plaisu veidošanos Ķīnas komunistiskās partijas vienpartijas uh, sistēmā. Mums ir jāpatur prātā, ka ir nepieciešams organizēt plašu demokrātisku kampaņu, lai panāktu pārmaiņas. Un šādas uh, politiskas uh, kampaņas uh, simbols ir Līšo Bo un citi līderi, kas ir populāri tautā un šādām grupām ir eh, jānodrošina tautas uzticība, viņiem ir jāspēj uh, uh, sagraut politisko kārtību, un viņiem ir jāspēj veikt uh, sarunas ar starptautisko sabiedrību un nodrošināt starptautiskās sabiedrības atbalstu. Tālāk šādām grupām ir jāspēj spēlēt uh, spēles, politiskas spēles ar uh, Ķīnas valdību, un mans secinājums ir tāds, ka turpmāko trīs gadu laikā mēs nepiedzīvosim nekādas lielas pārmaiņas Ķīnā, bet pēc trim līdz desmit gadiem šādas pārmaiņas mēs varētu piedzīvot. Paldies! Thank you, Dr. Qianli. I... Paldies, Dr. Qianli. Jūsu analīze tiešām bija ļoti interesanta. Es arī domāju, ka uh, lielais korupcijas īpatsvars komunistu partijā visos līmeņos ir ļoti nopietns drauds šīs partijas uh, turpmākai pastāvēšanai. Un uh, jums ir taisnība, ka ir uh, nepieciešama cita vadība, kas būtu populāra. Bet arī ir uh, protams, grūti pretoties vāras kārdinājumam, neatkarīgi no filozofiskās pieejas. Ir jāstiprina tiesiskums Ķīnā un jātīsta tiesu sistēma. Jo viena no pamata idejām ir tāda, ka jebkurš neatkarīgi no viņa uh, lomas valdībā vai politiskā partijā ir uh, vienlīdzīgs likuma priekšā. Neviens nestāv pāri likumam, bet šādas debatas mums notiks nedaudz vēlāk. Par uh, tiesiskumu mēs uzklausīsim arī Francisas kundzi. Jūs sākumā minējāt, ka mums arī ir jāpievērš uzmanība politiskiem uh, ieslodzītiem, it īpaši Liošio Bau, kas ir Nobeļa miera prēmijas laureāts un joprojām aturs, atrodas cietumā. Tagad uh, uzklausīsim valstiskās organizācijas pārstāvu par uh, situāciju paldies uh, par to, ka jūs uh, atbalstat PEN International un citus uh, cilvēku tiesību cīnītājus. Vienu gadu pirms no 2003. līdz 2007. gadam Lucy Bao bija PEN centra vadītājs Ķīnā. Tad, kad tā kā viņš ir saņēmis miera prēmiju, tad ir jāatzīmē četru gadu ieslodzījuma jubileja, jau var tā teikt, un divu gadu jubileja, kopš ir piešķirta Nobeļa miera prēmija. Kopš Nobeļa miera, miera prēmijas piešķiršanas uh, arī Lūzija, viņa sieva, atrodas uh, mājas arestā Pekīnā bez iespējām sadalī, sazināties ar ārpasauli. Pagaišs mēnes Libijans uh, rakstnieks arī ir uh, saņēmis 12 gadu cietumsodu un vēl kāds uh, Ķīnas ģēni, dzēnieks ir saņēmis septiņu gadu cietumsodu par to, ka viņš uzrakstīs dzējoli uh, šis laiks, uh, kurš tiek uzskatīts par musinošu Ķīnā. Uh, viss ir arī aprakstīts mūsu izplatītajos dokumentos. Mēs kā PEN International organizācija esam uzsākuši starptautisku kampaņu, uh, izplatot uh, video ierakstus, uh, kuros slaveni cilvēki lasa šī dzēnieka dzēju un mēs esam paredzējuši organizēt virkni pasākumu, pieprasot nekavējošu atbrīvošanu un atkārtot vēl un vēl šo prasību. Tā ir skaitā nākamnedēļ, kad tiks piešķirta mm, šā gada Nobeļa miera prēmija. Jau četri gadi ir pavadīti cietumā, trīs gadi ir pagājuši kopš ir piespriest cietumsots, divi gadi pagājuši eh, kopš ir piespriest nobe, piešķirta Nobēra miera prēmija, ir jādod iespēja Lūkžibau runāt, jo viņam nav iespējas izteikties. Viņam nekad nav bijis iespējas izteikties pat savā tiesas procesā. Uh, ne arī eh, piedalīties eh, Nobeļa pies, eh, miera prēmijas piešķiršanā. Man, viņš raksta, man nav ienaidnieku, bet šis režīms man atņem brīvību par to, ka es esmu paudis savu viedokli. Man nav ienaidnieku, man nav naida, ne policisti, kas mani uzraudzīja, apcietināja vai nopratināja, ne prokurori, kas mani apsūdzēja, ne tiesneši, kas man nosodīja, notiesāja, nav mani ienaidnieki. Man nav ienaidnieku. Paldies. Paldies, Forest kungs. Un mūsu nākamais runātājs ir Korina Bārbara Francisa, kas pārstāv Amnesty International organizācijas Londonā. Amnesty International ir publicējusi vairākus ziņojumus pārskatus par cilvēktiesību situāciju Ķīnā. Mēs uh, lūdzām jūs īpaši pievērsties jautājumam par tiesiskumu, likumdošanas attīstību un tiesu praksi Ķīnā saskaņā ar starptautiskajām saistībām un uh, par Ķīnas uh, likumdošanu kopumā, un varbūt jūs varētu arī kaut ko uh, runas noslēgumā teikt par orgānu ievākšanu. Paldies, priekšsēdētāji! Liels paldies, ka ielūdzāt man uz šo uzklausīšanu. Sākumā gribētu izteikt dažus vispārīgus komentārus. Gribētu atkārtot dažus komentārus, kurus minēja doktors Jānis. Uh, nav politisku reformu, ko varētu gaidīt. Pēc mūsu analīzes par Ķīnas situācijā mēs to konstatējam. 30 gadus ir ekonomiskas reformas bijušas, un uh, mēs bijām ļoti pārsteigti, ka kāds gaidīja, ka Ķīna vispār uh, veiks uh, politiskas reformas. Šādas politiskas reformas netiek apspriestas šobrīd Ķīnā. Uh, faktiski Ķīna drīzāk pat kāpjas atpakaļ, salīdzinot ar situāciju pirms 30 gadiem. Manuprāt, um, ir svarīgi faktori, kas arī ir jāuzsver, proti, ka aizvien grūtāk uh, būs uh, panākt uh, jebkādu sistemātisku politisku reformu ieviešanu. Ir bažas par atbildības pašā sistēmā, kas notiktu, ja uh, Uh, būtu atvērta caurskatāma sistēma, uh, lai analizētu uh, atskaitīšanās sistēmu. Un tas kavēs atvērts reformas. Un tādējādi intensificējas konflikts starp pārtīs un valsts iestādēm un pilsonisko sabiedrību, kas katru nedēļu un katru mēnesi pastiprinās. Uh, Un šajā kontekstā mums ir jāizprot uh, tiesiskuma sistēma Ķīnā, to, ko mēs saucam par tiesu varu. Uh, un Ķīnā eh, politika joprojām ir augstākā vara, likums nav pār politiku, un tas ir redzams pēc juridiskās sistēmas uzbūves un arī pēc tiesu institūcijām to var secināt. Tas uh, dod uh, politiskajām, uh, um, politiskajai varai uh, galveno varu. Ir politiskas un juridiskas komitejas, kuras nosaka uh, juridiskās procedūras, uh, bieži vien nosaka, kāds būs spriedums, un tiesas ir pakārtotas šīm komitejām. Tātad visā visumā Uh, struktūra norāda, ka uh, likums nav neatkarīgs Ķīnā, un tas uh, arī ietekmē tiesu darbu Ķīnā. Protams, ir tiesneši, kas cenšas autonomi strādāt, bet viņiem ir jāsaskars ar tādu sistēmas struktūru, kurā tiesām nav neatkarīgas varas. Tas ir arī konteksts, kurā mums ir jāizprot cilvēktiesību pārkāpumu šajā sistēmā. Pilsoniskā sabiedrība Ķīnā um, cenšas pārkāpt robežas, uh, gaida vairāk un uh, intensificējas konflikti ar uh, partijas valsti. Indivīdi, kuri ir uh, politiski aizdomīgi um, politisko iestāžu uh, skatu punktā, e, viņu skaits ir paplašinājies, palielinājies. Tie nav tikai politiski aktīvisti, kurus mēs jau pazīstam, bet tagad e, tie, kas ir politiski aizdomīgi un tiek novēroti, tiek uzskatīti par uh, bīstamiem, viņu uh, apjoms ir paplašinājies. Mēs redzam, ka vienkārši tie, kas raksta internet dienas grāmatas, kuri raksta par nepolitiskām lietām, pat šādi cilvēki tiek uh, sodīti. Viņiem tiek atņemta brīvība, un dien dienā mēs eh, redzam, ka šādu lietu skaits tikai palielinās. Ķīniešiem ir izdevies vismaz uz papīra panākt uzlabojumus likumos. Tātad formāli Ķīna ir attīstījusies, attīstījusi savu tiesu sistēmu. Pirms 30 gadiem tiešām gandrīz nebija tiesiskuma, nebija ne tiesu, ne tiesnešu. Tātad mums ir jāatzīst, ka 20-30 gadu laikā ir panākts būtisks progress šajā jomā joprojām ir problēmas ar konkrētiem likumiem, Uh, ar to ieviešanu, bet visā visumā ir uh, tā tad izveidota tiesu sistēma Ķīnā. Problēma uh, joprojām paliek ar īstenošanu vai patiesībā ar likuma neieviešanu. Un uz šo jomu arī ir jāvērš mūsu uzmanība. Neskatoties uz diezgan saprātīgas tiesu sistēmas izveidi, uh, Eh, neskatoties uz to, tomēr ir problemātiska likuma ieviešana. Tātad es runāšu par to, kā praksē tiek pārkāpti likumi. Aizvien vairāk cilvēku tiek aizturēti bez apsūdzības, eh, pagaidu aizturēšanas apstākļos. Dažkārt tās ir dienas, dažkārt nedēļas eh, vai pat mēneši un gadi mm, bez tiesas procesa, bez juridiskās konsultācijas. Uh, Un aizvien vairāk cilvēku tiek turēti vietās, kas oficiāli nepastāv, kas nav oficiāli reģistrēts, tie nav aizturēšanas centri. Es runāšu par tā sauktiem melnajiem cietumiem, kuros tiek uh, uh, turēti tie, kas sūdzās un kas lūdz uh, risināt savu uh, situāciju. Par ju, uh, juridiskās izglītības centriem es runāšu drīzumā, bet valdība ir izveidojusi aizturēšanas centrus, kuri uh, E, darbojas pilnībā ārpus e, formālā ietvara. Apstākļi un e, apstākļi, kādos tiek turēti aizturētie, un tiesības aizturētajiem arī tās augtās eh, darba nometnes, viņu tiesības tiek eh, regulāri pārkāptas, eh, bieži vien ģimenes locekļi netiek nemaz informēti, ka viņu ģimenes locekļi ir turēti aizturē, tad apcietinājumā, viņiem nav iespēja izvēlēties juristu vai vispār nav pie juristiem, advokātiem nav arī pieejas ārējā pasaulē bieži vien, bieži vien viņi tātad tiek turēti vietās, kuras vispār oficiāli nepastāv, kas nav oficiāls aizturēšanas vietas. Es gribētu tagad nedaudz parunāt par um, spīdzināšanu aizturēšanas uh, vietās. Tā uh, tiek praktizēta regulāri Ķīnas uh, cietumsistēmā. Arī aizdomās turētie tiek regulāri uh, spīdzināti, vai nu lai iegūtu atzīšanās vai pierādījums, un cietumnieki arī um, regulārā veidā tiek uh, spīdzināti un arī pret viņiem slikti izturas, uh, un ir arī trešā spīdzināšanas kategorija, par kuru nedaudz vairāk pastāstīšu, kuras mērķis ir uh, Eh, galvenokārt vērsts uz eh, politiski aktīviem individiem, un eh, šeit mērķis ir nedaudz atšķirīgs no kriminālu likumu kontekstā aizdomās turētajiem. Politiski, reliģiski aktīvisti, disidenti, viņi uh, saskaras ar to, ka bieži vien policija viņus aiztur, nos, nosūta vai aizved uz tādām neucēlām vietām, un tad tiek runāts par tā saukto garantiju pēdiņās, proti, uh, lai viņi apsolītu, ka viņi pārtrauks savas aktivitātes, atteiksies no savām uh, savas ticības, un bieži vien policijas loma ir saņemt šīs garantijas, ka viņi uh, pārtraukt savas aktivitātes. Šis process notiek pilnībā ārpus jebkāda eh, tiesiskā ietvara. Un eh, bieži vien eh, šie individi tad tiek aizturēti un spīdzināti ārpus jebkura tiesiskā ietvara. Un Falun Gong um, arī ilustrē, tātad tā ir reliģiska grupa, kas vairāk kā desmit gadus ir uh, bijusi upuris uh, un mērķis Ķīnas iestādēm, un tāpēc, ka te ir sarežģīta vēsture, bet viņi sākumā protestēja, kā jau Jāngs kungs teica, viņi kļuva par vienu no Ķīnas valsts ienaidniekiem. Viņa lieta ilustrē šo te uh, procesu, kad uh, jūs piespiež atteikties no savas reliģijas, no savas ticības. Uh, viņiem piespiež uzrakstīt šo garantiju un ja viņi to nedara, tad eh, um, stipri pastiprinās šī spīdzināšana vai eh, sliktā izturēšanās, lai viņus piespiestu atteikties no savas ticības. Un uh, valdība uh, ir tā, kas īsteno šo uh, politiku, tā ir vesela politika, uh, ko vada augsta līmeņa iestādes. Un, uh, tiesu sistēmas uh, darlībniekiem, vietējās varas pārstāvjiem, cietuma direktoriem un uh, darba nometņu direktoriem ir šie darbi jādara. Un pat uh, arī cietumnieki tiek iesaistīti šajā sistēmā, kam jāpiespiež citi cietumnieki, tad atteikties no savas ticības. Cietuma sārgi, cietuma direktori, uh, tiek sodīti vai arī attiecīgi saņem atlīdzību, eh, kad tiek sasniegt šie mērķi. Tātad viņi var saņemt eh, paaugstinājumu darbā, ja viņi tiešām eh, izpilda šos rīkojumus, ja sasniedz šīs te kvotas, bieži vien viņiem tiek izsniegts kvotas attiecībā uz to, cik daudz cilvēku ir jāatsakās no savas ticības, pat citiem Eh, cietumniekiem arī ir jāsiestāstās šajā sistēmā, tātad spīdzinot, eh, likt izturoties pret šiem reliģiskiem aktīvistiem, un bieži vien viņiem draud vai nu pagarināt viņu cietumsodu, vai arī piedāvā sama, saīsināt viņu cietumsodu, ja viņi izpildīs šīs prasības. Par detaļām runāšu vēlāk, bet svarīgākais ir tas, ka tā ir spīdzināšana, kas nenotiek tā, uh, Uh, nejauši, ko kāds policists nejauši varbūt uh, iekarst un tad uh, kādu spīdzina. Tas notiek regulāri, tas notiek ļoti plašā teritorijā. Man tūlīt beigsies laiks, bet pavisam īsi gribētu tomēr minēt un vērāk gribētu izteikties par šiem te nelegālajiem aizturēšanas centriem, kas ir uh, kā sēnes pēc lietu savairojušies Ķīnā. Jūs varbūt esat dzirdējuši par uh, slepnajiem cietumiem, jeb melnajiem cietumiem, bet ir arī citi dažādi veidi centri, kas uh, darbojas un tie netiek nekādi likumīgā veidā reģistrēti. Un tās bieži vien arī ir tās vietas, kur visvairāk tiek spīdzināti cilvēki. Es gribētu uh, teikt, ka es neesmu eksperte par orgānu iegūšanas jautājumiem. Es esmu sekojis uh, šim jautājumam un Matas kunga darbam, um, bet gribētu pateikt, kas tad ir šis jautājums. Ķīna, tātad nav nekādu šaubu, ka Ķīnā tūkstošiem un tūkstošiem orgāna uh, Um, transplantācija notiek Ķīnā. Jautājums ir, no kurienes nāk šie orgāni un kāds ir tas process, kādā veidā šie orgāni tiek iegūti no individiem. Šis jautājums ir aktuāls vismaz kopš 2005. gada. Tātad tie ir jau vairāki gadi, kad šis jautājums tiek skatīts un ir aktuāls. Ķīnas valdība sākotnēji uh, vispār uh, noliedza un ne, neizteica nekādus komentārus par šo jautājumu. Uh, Pēc tam, pēc vairākiem gadiem, kad šis jautājums tika um, izgaismots, viņi uh, apgalvoja, ka lielākā daļa šo orgānu tiek uh, iegūti no uh, notiesātiem, tātad uz nāvi notiesātiem un um, nāves soda izpildes uh, pēc tam no, no šiem cietumniekiem. Uh, nāves soda apstākļi Um, tātad nepieļauj, ka labprātīgi var um, donori sniegt šos orgānus. Uh, cietumnieki uh, bieži vien uh, dzīvo tiešām šausmīgos apstākļos un tos var pielīdzināt spīdzināšanai. Tātad neviens cietumnieks Ķīnā, kas ir notiecāts uz nāvsodu, nevarētu labprātīgi dziedot savu orgānu. Un, protams, eh, orgānu izņemšana no šiem cilvēkiem, protams, ir ļoti satraucoša, bet vēl satraucošāk varbūt ir tas, ka um, šie orgāni varētu tikt iegūti no dzīviem cilvēkiem, tātad individiem Ķīnā, uh, kuri pilnīgi pret savu grību uh, saskars ar situāciju, ka tiek iegūti viņu orgāni un pēc tam viņi nomirst. Tas ir jautājums, kas tiks vēl tālāk apspriests Ir daudzas uh, grupas, kas uh, individu grupas, uh, no kuriem uh, varētu iegūt šos uh, orgānus. Falongong sakotāji ir viena no šiem grupām. Un ir arī pierādījumi par šādiem gadījumiem, ka, kādi ir notikuši un kas turpina notikt. Diemžēl man nav uh, šādi uh, padziļināti pierādījumi pieejami, un uh, es to neesmu pētījis, bet daudz citi to ir darījuši, un ir tiešām ļoti lielā skaitā ļoti satraucoši indikātori par to, ka tas varētu būt noticis. Esmu intervējusi Falun Gong sakotājus, viņi vienmēr saka, ka uh, viņi tiek pārbaudīti, ārsti viņus pārbauda regulāri. Tātad kāds, kurš, eh, kuram ir slikta veselība un kas saskars ar spīdzināšanu, ir ļoti dīvaini, ka viņus eh, pārbauda ārsti, ka ir šis medicīnas pārbaudas. Tātad ir ļoti tādi satraucoši pierādījumi, kur ir jāveic papildus izmeklējumi. Ķīnas valdībai ir. Uh, jānodrošina, ka var tikt veikta neatkarīga izmeklēšana Ķīnā šajos jautājumos, un uh, šai lietai noteikti ir jāpievērš uzmanība. Noslēmumā gribētu vēlreiz uh, uzsvērt to, ko sākumā teica Čong un Čong. Savos kontaktos ar cilvēktiesību aizstāvjiem viņi visi ir pilnīgi pārliecināti, ka viņiem uh, tas nāk par labu, ja starptautiskā sabiedrība runā viņu vārdā. Ķīnas uh, eh, nākotne ir tās uh, pilsoņu, uh, cilvēktiesību aizstāvju un pilsoniskās sabiedrības rokās. Eiropas Savienībai un starptautiskajai sabiedrībai ir publiski jāatbalsta šie individi. Tas ir ļoti svarīgi. Tās ir um, Ķīnā apslēptas grupas, kas nevar uh, paši runāt, bet viņi cer uz pārmaiņām. Un tie, kas izsakās, tie ļoti riskē. Ir ļoti svarīgi, lai starptautiskā sabiedrība rādītu, kurā pusē tā ir, ko tā atbalsta. Tas ir izšķirīgi svarīgi Ķīnas nākotnē, ja uh, mēs gribam atbalstīt šos reformu atbalstošos spēkus Ķīnā, tad mums ir publiski jāparāda, ka mēs tos atbalstām. Paldies! Paldies, eh, Franciskas kundze, un es domāju, ka ļoti labi jūs pateicāt to, ka uz papīra Ķīna ir panākusi daudz progresa, jo tad, kad es biju delegācijas dalībniece, tie ir eh, tiešām ļoti daudzi likumi, ko viņi cenšas pielāgot. Un tas nav runa par politiskajām un pilsoniskajām, bet vairāk par ekonomiskajām, sociālajām tiesībām, par mm, strādnieku uh, darba apstākļiem vai, piemēram, bērnu kopšanas atvaļinājumu, tādi pamata principi, kas tiek izstrādāti šajā likumā tagad, bet ir milzīga plaisa un uh, nevar par to nemaz runāt, jo ir ļoti uh, atšķirīga izpratne, prot par to, ka ne visiem ir jāievēro likums un ieviešana vienkārši iet pretējā virzienā. Un to mēs arī sapratām, un tad, kad mēs uh, lasījām ziņojums un mūsu rezolūcijas, tie cilvēki, kuri uh, protestē par to, ka viņu tiesības tiek pārkāptas, uh, tie nav eh, tikai intelektuāļi, kas nāk no grupām, kas apšauba komunistu partiju. Tie ir dažādi cilvēki no dažādiem reģioniem, kur viņu tiesības uh, netiek ievērotas saskaņā ar likumu. Tagad uh, varbūt mēs varam uzklausīt Matas kungu jo um, es tiešām gribētu uzklausīt uh, informāciju par šo te orgānu uh, iegūšanu transplantācijā. Mums ir bijušas uzklausīšanas uh, parlamentā par šo jautājumu 2006. un 2009. gadā. Un 2009. gadā iepriekšējais ANO īpašais sūtnis par spīdzināšanu Novāku kungs arī savā ziņojumā minēja šo faktu, bet tieši 2009. gadā tika teikts, ka tālāk izmeklēšana un faktu vākšana joprojām ir nepieciešama. Tagad es atkal dzirdu, ka ir prasība veikt eh, neatkarīgu starptautisku izmeklēšanu šajā jautājumā. Un eh, jau šajā pētījumā, kad parlamentam bija uzklausīšana 2009. gadā, tātad tika prezentēts pētījums, ko Eh, prezentēja Kilgurkungs, toreiz viņš bija Kanādas deputāts, un um, doktors Matas arī bija šī pētījuma līdzautors. Eh, um, būtu ļoti interesanti tagad uzklausīt jaunus aspektus un jaunus elementus uh, pētniecībā un par to, kādu pierādījumu ir savākt par šo jautājumu. Doktor Matas, vai jūs varētu mums informēt par šo jautājumu, lūdzu? Mm, I'm happy to do so. Uh... The, the un... Jā. Lielākā daļa orgānu, kas uh, transplantācijām tiek iegūta, nāk no cietumniekiem. Uh, Ķīnas valdība atzīst, ka tas tā ir un uh, pieņem, ka um, šāda iegūšana ir ētiski nepareiza. Valdība 2012. gada martā um, apņēmās uh, turpmāko piecu gadu laikā pārtraukt šo praksi un uh, teica, ka nākamajā gadā, 2013. gadā, sāks pakāpenisku šīs prakses pārtraukšana. Orgāna iegūšana no cietumniekiem tiek veikta bez viņu piekrišanas, un valdība to ir atzinusi, ka tas tā notiek. Ķīnas uh, valdības pozīcija ir tāda, ka uh, šie cietumnieki ir notiesāti uz nāvi. Un tomēr ziņojumos, kas tika publicēti 2006. gadā, 2007. gadā, Uh, un 2009. gadā grāmatās, kuras mēs kopā ar Kilgoru kungu sarakstījām, um, un um, grāmatā, uh, ko mēs sarakstījām, tātad mēs uh, konstatējām, ka bieži vien šie cietumnieki ir pēc pārliecības uh, apcietinātie. Un arī Felongonga sekotāji cieši no šīs prakses. Es, es esmu sagatavojis rakstisku tekstu šodienai, kas ir daudz garāks nekā tas, kuru es tagad eh, stāstīšu, un tas ir uz galda pieejams, un cilvēki to var paņemt un izlasīt. Šajā tekstā es runāju par Falun Gong būtību, par to, kā to aizliedza, un uh, daži no elementiem, eh, kas ir pierādījumi, kas noved pie mūsu secinājumiem. Tā skaitā arī šīs medicīnas pārbaudas, eh, kuru minēja jau Francis Skundze. Mēs arī skatījām statistiku, transplantāciju statistiku un eh, nāvsodu statistiku um, pa gadiem, un šeit ir atšķirības starp transplantāciju apjomu un uh, izpildīto nāvsodu apjomu un e, tiešām ir ļoti detalizēti pierādījumi pieejami, tos var izvērtēt. Bet e, pavisam īsi tagad gribētu e, šai komitejai piedāvāt veidus, kā varētu cīnīties pret šo Ķīnas valdības praksi. Uh, Un man ir četri ieteikumi. Pirmkārt, ekstrateritoriāla likumdošana. Tātad likumdošana, kas aizliegtu pirkt un pārdot orgānus, tai vajadzētu būt ekstrateritoriālai, lai eiropieši, kas iepērka orgānus ārzemēs, arī varētu tikt sodīti par orgānu trafikingu. Un uh, gan pārdevējs, gan pircējs, gan starpnieks varētu sodīt. Jau pastāv šādi piemēri Kanādā un Beļģijā. Uh, un savā rakstiskajā tekstā es aprakstu šos likumdošanas priekšlikums detalizētāk. Otrakārt, eh, Eiropas parlamentam vajadzētu atbalstīt uh, likumdošanu, kas liktu obligāti ziņot par transplantācijām. Eiropas pilsoņi, kas veikuši transplantācijas uh, ārzemēs, viņiem vajadzēs pēc tam ārstēšana Eiropā. Un tad, um, tā, tad ārsti uzreiz zinātu, ka ir nolitikuši šādas transplantācijas un par to vajadzētu obligāti ziņot. Un atkal jau ir likumdošana Francijā, kas piedāvā šādas izmaiņas, un to es aprakstu savā rakstiskajā tekstā. Treškārt, eh, eh, zāļu ražotājiem nevajadzētu veikt eh, ķīmiskus testus ar cietumnieku orgāniem. Ir jāievieš noteikumi, kas no, neļautu tam notikt. Dažas kompānijas jau ir atkāpušās no šiem Ķīnas izmēģinājumiem tieši ētiska apsvērumu dēļ. Uh, un ir jānosaka tādi noteikumi un prasības, lai um, nepieļautu šādu uh, pētījumu uh, veikšanu ar Ķīnā iegūtiem orgāniem. Uh, Eiropas uh, veselības aprūpas sistēmām nevajadzētu maksāt par uh, šādām transplantācijām ārzemēs, kas pārkāpja Eiropas standārtus, un tas ir jānosaka Eiropas likumdošanā. Un atkal es dodu piemēru no Izraēlas, kur šāda uh, likumdošana tika pieņemta. Uh, Secinājumā gribētu teikt, ka es zinu, ka e, ir bijušas uzklausīšanas par šo jautājumu, un 2009. gada decembrī mans kolēģis šeit uzstājās Devits Kilgors, un 2010. E, gada maijā Eiropas Savienība pieņēma rīcības plānu, un viena daļa tur bija e, e ka tiek ņemts vērā mūsu ziņojums par Falun Gongas sekotāju nogalināšanu, lai iegūtu viņu orgānus, un aicina komisiju um, ziņot par šādiem gadījumiem gan padomē, gan parlamentam. Komisija uh, pēc diviem gadiem vēl nav piedāvājusi šādu ziņojumu. Es aicinu šo komiteju, komiteju komisijai to atgādināt. Uh, Ja mēs paraugāmies uz eh, statistiku par cilvēktiesību pārkāpumiem eh, Ķīnā par patvalīgu aizturēšanu un spīdzināšanu, Palungongu sakotāji ir vislielākā skaitā eh, upuru vidū. Un, uh, principā viņiem vajadzētu piešķirt augstāko prioritāti. Eiropas parlamentam vajadzētu sakot šiem principam, runājot par cilvēktiesību pārkāpumiem Ķīnā. Es ar prieku konstatēju, ka Eiropas Savienība saņēma Nobela miera prēmiju 2020. gadā, un es piedāvāju, ka parlaments turpina strādu aizstāvot pārliecības uh, ieslodzītos un arī Failangong sakotājus. Paldies, Matis kungs, un paldies arī par to, ka mēs uh, varam saņemt jūsu rakstisko uh, ziņojumu. Ja jūs varētu to atsūtīt pa ēpastu, tad mēs to arī varētu izsūtīt. Paldies, paldies uh, par jūsu precīziem ieteikumiem. Mm, nacionālā līmenī parlamenti ir varbūt spēcīgāki, uzsākot likumdošanas darbu, mēs to nevaram inicijēt Eiropas parlamentā. Tātad es te nerunāju tikai par Ķīnu, bet parlamentā mēs esam pieņēmuši rezolūcijas eh, desmitajā gadā par eh, rīcības plānu par orgānu eh, ziedošanu un, un līdz 2015. gadam tas attiecas uz šo laiku, un tas attiecas ne tikai uz Ķīnu, un mums vajadzētu to, ko jūs teicāt, sasaistīt ar šo ziņojumu. Un eh, pirms tagad došu vārdu deputātiem, varbūt eh, Kaningema kungs no ārējas darbības dienesta varētu arī dot savu ieguldījumu eh, šajā uzklausīšanā, atsaucoties uz visu, kas tika teikts, bet varbūt arī kaut ko pateikt par šo te jautājumu, ko mēs prasījām komisijai sniegt ziņojumu par orgānu iegūšanu. Jūs varētu par to izteikties, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, gribu teikt, ka man liels prieks piedalīties jūsu komitejas sēdē šodien, un ļoti jauki, ka Eiropas ārējās darbības dienests saņēma tik daudz informācijas par runātājiem un tik daudz informācijas no runātājiem par Ķīnu. Tik tiešām šie jautājumi ir politiskās prioritātes, kas mums būtu jārisina. Cilvēktiesību situācija Ķīnā joprojām izraisa mūsos lielas bažas. Pēdējā laikā gan ir notikuši daži uzlabojumi ko ir veikusi Ķīnas valdība, proti ir izmaiņas tiesību aktos, kas jau te tik pieminēts, tie, piemēram, tika pārskatīts krimināla procesa kodeks un sociālās drošības sistēma arī tiek paplašināta, sociālās nodrošināšanas sistēma un tomēr pēdējo gadu laikā daudzās jomās nekāds liels progress nav panākts. Visvairāk mūs satrauc tas, ka analītiķi saka, ka vadības maiņa Ķīnas valstī nenozīmē to, ka notiks daudzas reformas, un nebūt ne. Tā vietā mēs varam sagaidīt to, ka tiks turpināts patreizējās skarbās politikas, un tiešām var notikt vēl lielāk cilvēku tiesību pakāpumu, pārkāpumu atkarībā no tā, kā attīstīsies situācija uz vietas Ķīnā. Palestīnā. Mm, protams, kā Ķīnas varas iestādes var vajāt gan atsevišķus disidentus un individus, gan arī dažādas grupas. Mūs satrauc tas, ka atsevišķos reģionos būtiski pasliktinās situācija. Ir aizvien vairāk cilvēku, kas paši sadedzinās, un tāpat arī jaunie tibetieši un arī citi ķīnieši aizvien straujāk iesaistās šādas protesta formas izpausmēs. Eiropas Savienība atkārtot ir aicinājusi Ķīnas varas iestādes darīt visu, lai tiktu ievērotas visu tibetiešu cilvēktiesības, ieskaitot arī tādas tiesības kā vārda brīvība, pulcēšanās brīvība tāpat arī iespēja e, nodarboties ar savām kultūras tradīcijām, iesaistīties savos ticības rituālos un runāt savā valodā. Eiropas Savienība aicina Ķīnas varas iestādes ļaut diplomātiem un ārvalstu žurnālistiem brīvi piekļūt visām autonomajām teritorijām, kurās dzīvo tibetieši. Falun Gong um, praktizētāju situācija arī mūs ļoti satrauc, tīpaši tad, ja viņi ir ieslodzīti. 1999. gadā Falun Gong kļuva par pagrīdes organizāciju, un šobrīd ir ļoti grūti skaidri izvērtēt situāciju. Protams, esam priecīgi saņemt jau kādu informāciju no Ķīnas pārstāvjiem par Falun Gong darbību. Uh, Mēs apzināmies, ka vietējās pašvaldības mēģina izdarīt spiedienu uz dažādām sabiedrības grupām. Saprotam arī to, ka Falungonga eh, mm, praktizētāji bieži vien tiek apdraudēti. Viņi tiek ievietoti gan darba nometnēs, gan arī cietumos, kur viņi pavada no 3 līdz 15 gadiem plašākā sistēmā mēs, plašāk raugoties, mēs uh, uzskatām, ka šīs darba nometnes tiek nedaudz uh, reformētas. Apmēram 200 tūkstoši cilvēku katru gadu tiek ieslodzīti šajās te darba nometnēs, un tās netiek, šī ievietošana notiek nekonsultējoties ne ar kādiem tiesības sargājošiem orgāniem. Šī procedūra būtu jāpakļauj tiesiskumam Un nedrīkstētu uh, būt tā, ka vecie, gados vecie cilvēki tiek ieslodzīti šajās darba nomestē, nometnēs, un arī tiesas procesā būtu jāpiedāvā cilvēkiem advokātu pakalpojumu. Ir ļoti daudz šīs sistēmas arestēšanai, kas, nav, kas ir pilnīgā pretrunā ar Ķīnas starptautiskajām saistībām. Vēl kādas bāžas orgānu ievākšanu, kas šeit tika eh, pārspriesti, tīpaši orgānu ievākšanu no eh, uz nāvas notiesātajiem cilvēkiem. Eh, ir ļoti liela noslēpumainība, kas apvī visu šo nāvas soda tematiku un statistiku Līdz ar to mums nav iespēja gūt pilnīgu ainu par to, cik lielā mērā tiek transplantāta orgāna, un vai ir taisnība tam, ka ļoti liela eh, proporcija tiek iegūta no dažādiem ieslodzītiem. 2008. gada 1. jūlijā Ķīna pieņēma eh, likumu par cilvēku orgānu transplantēšanu, saskaņā ar kuru donoru rakstiskā piekrišana ir nepieciešama, lai no viņa ņemtu orgānu. Taču jāsaka, ka šis likums ne, nepaskaidro, kādā veidā tad šie donori dod savu piekrišanu. Mm, tas nav skaidrs, jo daudz no viņiem pēc tam nomirst, protams, vai tiek eh, sodīti ar nāvi. Šie jautājumi tiek skatīti Eiropas Savienības Ķīnas cilvēktiesību dialogā. Ja runājam par Eiropas parlamenta uh, lūgumu Eiropas komisijai spērt kādus konkrētus soļus šajā jomā. Eiropas komisija man informē, ka šī prakse ir atrodas ārpus Eiropas Savienības rīcības plāna. Eiropas Savienībā ir direktīva par organu donoriem, taču tā darbojas tikai Eiropas Savienības teritorijā. Eiropas komisija šobrīd nespēja pildīt Eiropas parlamenta rezolūcijas 39. panta 9. apakšpunkta rekomendācijas. Taču jūsu priekšlikumi eh, noteikti tiks nodot arī Eiropas ārējās darbības dienestam, it īpaši tie priekšlikumi, kas eh, runā pār jautājumiem, ko Eiropas Savienība ir tiesīga risināt. Eiropas Savienība eh, satraucas par to, ka ir izteiksmes brīvības ierobežojumi Ķīnā. Uh, un aizvien intensīvāk tiek aizliegt, eh, aizliegta brīva interneta lietošana. Daudz disidenti ir ieslodzīti cietumā uz ilgu laiku, un eh, viņi tiek apsūdzēti uh, Eh, tajā, ka viņi ir eh, veikuši kaut kādus pārkāpumus, kas patiesībā ir vārda brīvība. Arī žurnālisti tiek eh, ieslodzīti un ārvalstu žurnālisti izsūtīti no Ķīnas. Septembrī notika pēdējais Eiropas Savienības Ķīnas galotņu tikšanās un tika ierosināts jauns dialogs. Ārējās darbības dienests šobrīd domā par to, uh, kādā veidā tieši šis dialogs par cilvēktiesībām varētu notikt un kādās formās. Nobeigumā priekšsēdētājs kundze var teikt, ka uh, valdības maiņa Ķīnā nenozīmē to, ka būs kādi uzlabojumi cilvēktiesību jomā. Diemžēl. Taču tiek veikts dažādas ekonomiskās reformas Ķīnā un iespējams, ka E, Eiropas Savienībai tā ir iespēja vēlreiz parādīt pašai savu paraugu praksi un pārliecināt Ķīnu par to, ka cilvēktiesība ievērošana var veicināt stabilitātu un ekonomisko progresu, ko ļoti vēlas pati e, Ķīnas komiskā partija. Ķīnai nāktu tikai par labu, tad, ja tā E, būt nedaudz elastīgāk cilvēktiesību jautājumā, ja tā ļautu veikt neatkarīgās izmeklēšanas par dažādiem strīdīgiem jautājumiem, tīpaši Tībetā, tā, lai mēs patiesi varētu izprast visu iesaistīto pušu vēlmes un nostāju. Eiropas Savienība aicinās Ķīnu sadarboties vairāk šajā jautājumā, jo tieši cilvēktiesības ir tas aspekts, kas kaitē Ķīnas, aspe, Ķīnas imidžam starptautiskajā līmenī un kas kavē tā ieņemt pilnu lomu dažādos procesos. Paldies! Vesela virkne kolēģi, kas grib izteikties par šiem jautājumiem. Birman kungs, lūdzu, pirmais. Paldies, priekšsēdētāji. Atvainojos, ka nokavēju sākumu, jo mūsu attīstības komitejā bija jābalso par normatīviem aktiem, un tādēļ es nevarēju šeit būt. Diemžēl es nedzirdēju daļu no pirmajām uzstāšanām. Man ļoti, ļoti žēl par to. Man ir konkrēts jautājums, daļu no atbildes es jau saņēmu, uzklausot runātājus. Taču jautājums ir šāds. Ko jūs domājat par iespēju risināt dialogu ar Ķīnu par spīdzināšanu un par orgānu tirdzniecību. Francis Kundze, jūs aicinājāt Eiropas Savienību atbalstīt Ķīnas sabiedrību. Vai jūs domājat, ka Eiropas Savienība varētu darīt kaut ko vairāk nekā tā dara šodien? Ārējās darbības dienests, ko es tikko uzklausīju, izklāstīja savu pieeju. Vai jūs uzskatāt, ka tā ir vislabākā pieeja, vai tas sniegs mums labākos augļus? Proti, vai tā būs pieeja, kas būs efektīva, apkarojot uh, orgānu tra, n, tirdzniecību un nelegālās cilvēku aizturēšanas un dažādas citas cilvēktiesību pārkāpumus. Paldies! Un vēl papildi jautājums, ja priekšstādātāji man ļaus. Vai jūs domājat, ka ir vajadzīgs prasīt komisijai un padomēji uzsākt kolektīvo rīcību attiecībā uz ekstrateritoriālu tiesības, tiesību aktu par orgānu tirdzniecību, jo šie orgāni tiek transplantāti Eiropas pilsoņiem. Vai mēs varam uh, ieņemt kaut kādu kriminālu nostāju attiecībā pret šo te praksi. Dr. Jan Lee, mēs tagad uzklausīsim dažādus jautājumus, bet vēlāk es gribētu dzirdēt atbild no jums par to, ko Eiropas Savienība, Eiropas parlaments varētu darīt savādāk nekā tie darījuši līdz šim, lai veicinātu pārmaiņas Ķīnā. Un tagad Andrikienas kundze lūdzu. Paldies priekšsēdētāji! Pirmkārt, gribu pateikties visiem runātājiem Jūs savās prezentācijās pieminējāt dažādu cilvēktiesību jautājumus. Represijas pret Falun Gong, ieslodzītais uh, eh, Nobelpremijas laureāts, orgānu transplantēšana, nāves sots, pieaugošais uh, sirdsapziņas uh, cietumnieku skaits, cilvēktiesību disidentu vajāšana Visi šie jautājumi ir vienlīdz svarīgi. Protams, tiem jāatspogļojas mūsu rezolūcijās. Mums jāveic arī citi pasākumi, lai varētu risināt šīs problēmas un dot savu ieguldījumu tik lielā mērā, kā mēs šeit no Eiropas varam. Priekšsēdētājs kundze lai arī kādā formātā mēs runātu par cilvēktiesību situāciju Ķīnā, mēs nevaram nerunāt par tibetiešiem. Priek, iepriekšējā komitejas sēdē uzklausīšanā mēs skārām tibetiešu lietu īpaši dziļi. E, mēs nedrīkstam tos aizmirst arī šodien. Jā, Eiropas Savienība respektē vienas Ķīnas politiku Un šādas te nostājas dēļ mēs pilnībā atzīstam arī to, ka Ķīnas valdība un komunistiskā partija ir pilnībā atbildīga par visiem šausmīgākiem cilvēktiesību pārkāpumiem uh, Tibetā. Šāda te pieeja laupa cilvēkiem ticības brīvību, vārda brīvību, izteiksmes brīvību. ANO augstais cilvēktiesību pārstāvs uh, nesen kārtē reiz aicināja Ķīnas varas iestādēm steidzami risināt dažādās problēmas, kuru rezultātā ir dažādi izmisumi pilni soļi Ķīnā. Lielā skaitā cilvēki nolēma pašsadedzināties. 93 cilvēki ir gājuši bojā, viņi ziedojuši savas dzīvības kopš 2011. gada vasaras. Tie nav vienīgie, kas ir gājuši bojā. Un te nav runa par reliģisko fanātismu, kā to mēģina tēlot Ķīnas valdība. Šo aizdedzināto cilvēku vidū ir jaunas mātes, jauni tēvi, studenti, tāpat arī gados jauni mūki. Mūs ļoti satrauc tas, ka tā vietā, lai mazinātu spriedzi un mēģinātu risināt problēmu dialogu ceļā, Ķīnas varas iestādes soda protestētājus. Viņi nosoda šos te pašsadedzinājušos cilvēkus, atmaksājot viņu ģimenēm, nesniedzot atbalstu šīm ģimenēm. Pavisam nesen es uh, lasīju, ka valdība it kā esot samierinājusies ar šiem te uh, pašsadedzinājušo cilvēku ģimenēm. Es šeit atsaucos uz dokumentu, kurā ir teikts, ka valdības atbalsts tām ģimenēm, e, cilvēkiem, to cilvēku ģimenēm, kas ir sadedzinājušies, netiks sniegts trīs gadu laikā. Nekāda attīstības palīdzība netiks sniegta tām kopienām, no kurām kāds būs sadedzinājies, pat ja šīs programmas būs apstiprinātas pirms tam. Man ir jautājums Eiropas ārējās darbības dienestam, dienesta pārstāvim. Vai augstā pārstāve Ketija Aštona vai Eiropas īpašais cilvēktiesību pārstāvis Lambrinidis spērs kādus soļus, lai vismaz mēģinātu meklēt risinājumu šīm problēmām, proti, lai tibetieši vairāk nesadedzinātos. Gribu vērst jūs uzmanību uz to, kas šeit šodien ir klāt. Uh, viņa svētības dalē lāmas pārstāvis kurš arī uzklausa šodien runas. Paldies, Andrikienas runa. Donska kungs, lūdzu, nākamais. Paldies, priekšsēdētāji. Man liekas, ka mēs atkal pieļaujam vienu metodisko kļūdu. Mēs eh, Ķīnu pieminam vienā elpas vilcienā ar citām valstīm, kas pārkāp cilvēku tiesības. Es domāju, ka Ķīnas situācija ir unikāla tikpat unikāla, kā kādreiz bija Padomu Savienība, jo Ķīna šobrīd ir viena no spēcīgākajām pasaules valstīm, ārkārtīgi augsti civilizēta valsts, ļoti augsti attīstīta daudzajādā ziņā, un pēdējā laikā tā ir panākusi milzu progresu, taču tanī pat laikā tajā ir vesels cilvēktiesību pārkāpumu spektrs, visas tiesības tiek pārkāptas būtībā, un tāda attieksme raksturoja savu laiku arī eh, Padomu Savienību. Ķīna sistemātiski noraida pašu cilvēku tiesību jēdzienu. Un man liekas, ka mums ir jārunā daudz skaidrāk valodā, jādara viss, lai varētu pārliecināt Ķīnu par to, ka valsts suverenitātes uh, suverēnās valsts attieksme pret cilvēktiesībām Ķīnā ir ļoti liekulīga. Nevienu cilvēku nevar uzskatīt par valsts īpašumu. Tas notika varbūt agrāk, 21. gadsimtā Ķīnai ir jāievēro starptautiskās tiesības. Ko es ar to gribu teikt? Domāju, ka mums ir jārunā par to vairāk. Uh, Eh, piekrīt Francisks kundze, mums tiešām ir jāsūt ļoti spēcīgi signāli pilsoņu tiesību aktīvistiem, cilvēku tiesību aktīvistiem Ķīnā. Es ļoti augstu vērtēju cilvēktiesību aizstāvjus un advokātus Ķīnā. Šie profesionāļi ļoti daudz ko zaudēja Ķīnā, tādēļ, ka viņi bija tik drosmīgi un ka viņi aizstāvēja principus, kas viņiem dārgi. Mums ir jāmaina šī pieeja. 20. gadsimtā bija augstais karš, un toreiz rietumi iestājās pret cilvēktiesību pārkāpumiem e, e, padomu savienībā, un tā bija ļoti efektīva nostāja, tīpaši pēc Helsinku vienošanās. Ķīna, Ķīnai nepieciešama tāda paša attieksme. Ja mēs tagad runājam par Ķīnu kopā ar citām valstīm, kurās cilvēktiesību pārkāpumi, tā ir liela kļūda. Ķīna ir unikāls gadījums, piekrīt kolēģei Andrikienas kundzei ir pienācis laiks runāt par to, kā iecelt īpašo pārstāvi Tibetai, jo es domāju, ka šobrīd Tibetai vairs nav nekādu cerību, ka tai būs iespēja ievērot savas kultūras tradīcijas un reliģiju. Tas ir tiešām liels kauns. Mums ir tiešām jāpārskata sava metodika un sava pieeja Ķīnas problemātikai. Ja mēs vēlamies būt efektīvi šajos jautājumos, tad mums jārīkojas savādāk. Un ja mēs gribam ar, er, piepildīt Ķīnas tautas cerības, tad arī nepieciešama paradigmas maiņa. Paldies! Paldies, Donska kungam! Es domāju, ka mums pašiem savā starpā tad, kad mēs rakstam Dons kungs jūsu ziņojumu un Tavarišu kungu ziņojumu par to, kā mēs varam pieiet cilvēktiesību jautājumam labāk vai savādāk nekā līdz šim jādomā arī par Ķīnu. Vairs neviens kolēģis nav pieteicies runāt.